przewodniczący! E, e, ladies and gentlemen, colleagues. Dāmas un kungi, kolēģi, lūdzu apsēdieties. Pēc minūtes sāksim.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 Jak państwo wiecie... Sākam sēdi. E, kā jūs zināt, e, šodienas darba kārtības pirmais punkts ir balsošana e, par pieprasījumu rīkot steidzamu apspriešanu. Padomas regulas priekšlikums 1234 2007 vienota TK regula un ar īpašiem, nu, par īpašiem noteikumiem dažiem lauksaimniecības produktiem. Un tātad es atkārtoju, e, tātad te Kastro kundzē vārds par šo regulu. De Kastro kungs. I'm very sorry. I... Atvainojos. Korīgi. Uh, e, Proszę przedstawić opinię Komisji Rybołówstwa, która jest Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mums ir uh, lauksaimniecības komiteja un zivsaimniecības komitejas atzinums. Lūdzu. Pan De Castro. De Castro kungs lūdzu. Ja. Signor Presidente. Signor... Priekšsēdētāja kungs. Komisāres kundze, mīļa kolēģi la drammaticità di questa crisi non smette di. Uh, protams, līdzīgā veidā arī fermeri demonstrē savu uztraukumu par nākotni. Parlaments šo jautājumu jau ir skatījis. Mēs jau esam pieteikuši rezolūciju un komisijas priekšlikumi pagarināt uzglabāšanas periodus sieram un piena pulverim arī iet šai virzienā, taču mēs uzskatām, ka komisijas pasākumi nav pietiekami. Tāpēc ir jautājums, vai mums varētu būt steidzama apspriešana šajā gadījumā, un uh, vai mēs varētu izdarīt grozījumus regulā 1234 un mēs varētu ārkārtas kārtībā mainīt šo sistēmu. Lauksaimniecības komiteja šo jautājumu apskatīja komisārs klātbūtnē. Mēs gribētu komitejas vārdā pateikties komisārei par to, ka viņa pievienojās.